Señorías, se abre... Dāmas un kungi, sākam sēdi un lūdzam jūs ieņemt savas vietas sēžu zālē. Elakta! Vakardienas sēdes protokols ir visiem ticis izdalīts.